meetings was closed. Okay, very good. We get okay. uh, so, liebe Kollegen und Kollegen. Dārgie kolēģi, varam ķerties pie darba. Mūsu viešņa ir ieradusies, viņa ir atradusi arī šo paslēpto stūrīti. Un tagad. Uh, Iepazīsimies ar darba kārtību, kolēģi nav iesnieguši nekādus priekšlikumus par izmaiņām, un saskaņā ar otro darba kārtības punktu man ir tikai viens paziņojums. Bija koordinatoru sanāksme šajā nedēļā, tā bija ārkārtas sanāksme, jo mums vajadzēja lemt, vai mēs dosimies plānotajā laikā uz Atēnām. Mēs vēlējāmies uz Atēnām doties vēlāk nekā paredzēts, jo mēs uzzinājām, ka tieši e, paredzētajā vizītes dienā, kas bija paredzēta 9.00, tikties ar ārotbiedrību pārstāvjiem, bet mēs uzzinājām, ka Atēnās no 11. ir pasludināts vispārējais streiks, un to ir pasludinājušas divas lielākās ārotbiedrības. Tieši tādēļ mēs, es lēmu šo vizīti organizēt citā laikā, mēs apspriedāmies ar koordinatoriem un secinājām, īstenībā tas bija vairākuma viedoklis, ar demokrātiskā balsojuma palīdzību lēmām doties uz Atēnām mēnesi vēlāk, 22. un 23. martā. Mēs uzskatām, ka šāds apmeklējums ir nepieciešams Un ir arī ļoti labas izredzes tikties tur ar augsta ešalona pārstāvjiem un ceru, ka mūsu tikšanās būs ļoti auglīga. Bet, nu, protams, ņemot vērā to, ka ir paredzēts straik, streiks, mēs nevaram uh, tur doties uz turienu streika uh, laikā, jo tur varētu būt tāds liels jūceklis un mēs pat varam riskēt sastapties ar vardarbību. Tādēļ mums nevajadzētu šādos iekšpolitikas jautājumos iejaukties. Tagad man ir liels prieks un gandarījums pie mums uh, sveikt uh, Floresku Valkundzi. Viņa pārstāv Eiropas komisiju un šodien ir apņēmusies pastāstīt par uh, stratēģiju 2020. Vēlamies ar uh, mūsu viešņu pārunāt tos jautājumus, kā mēs varētu spēcināt konkurēt spēju Eiropas Savienībā, tajā pašā laikā veidojot ilgspējīgāku tautsaimniecību. Runājot par eh, mūsu mērķiem, 2020. gada stratēģija ir eh, ļoti ambicioza, to paturēsim prātā. Nav nekāds noslēpums, ka mums atkal ir jāvei, jāveicina izaugsme, lai tā uh, sasniegtu iepriekšējo līmeni. Ja mēs to nesasniegsim, tad mēs nevarēsim sasniegt ne 2020. gada stratēģiju, ne arī varēsim dzēst lielos valstu parādus. Un, protams, eiro krīzi tādā veidā nevarēsim atrisināt, un tā, tā sēna pār mums klāsies vēl nākamo gadu laikā. Un tas nav nevienas ES dalību valsts interesēs vienalga, vai tā, to budžeti. Uh, ir ar caurumiem vai nē. Tas ir tas uh, jautājums, par ko mēs šodien vēlamies apspriesties ar Florēru kundzi, un neskatoties uz to, ka ceturtdienas pēcpusdiena nav tā izdevīgākā uh, tikšanās, uh, nav tas izdevīgākais tikšanās laiks, uh, tomēr kolēģi ir ieradušies, lai uzklausītu Florēru kundzi. Es došu jums vārdus 10-12 minūtēm, un pēc tam iesaistīsimies diskusijās. Thank you very much. Paldies, turpina Floreo kundze. Es atvainojos par savu novēloto ierašanos, bet īstenībā mans birojs atrodas visai tālu no Eiropas parlamenta. Eh, galvenā ieeja bija slēgta, un mēs nedaudz apmaldījāmies šajā ēkā. Es vēlējos pateikties par to, ka esat man uzaicinājuši uz eh, šīm diskusijām. Eh, tās notiek īstajā brīdī. Uh, Un komisijas vārdā, kā jau jūs priekšsādātājs teica, es eh, ilustrēšu šo jautājumu. Mēs, protams, eh, apzināmies kādas ir parlamentāriešu intereses, eh, ko jūs vēlētos dzirdēt, ko jūs vēlētos teikt, kādas eh, jūsu redzējumā ir eh, stiprās un vājās vietas šajā stratēģijā. Un mēs vēlamies šo stratēģiju pārvērst īstenībā un vēlamies, lai iniciatīva būtu pēc iespējas veiksmīgāka. Have time to listen to you and eventually to comment on, on what, what you have to say. Uh, Īsumā iepazīstināšu jūs ar problēmas būtību un pēc tam eh, labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Kā jau eh, Klinca kungs teica, mūsu rīcībā ir ļoti ambicioza stratēģija Eiropas Savienība 2020, bet eh, mani varbūt nosaukumi un tādi saukļi tik lielā mērā neinteresē. Man vairāk interesē konkrēts darbs, iniciatīvas un sasniedzamie mērķi. Dažreiz mums rodas iespējas, ka ir virkne dažādu iniciatīvu, nosaukumu, un cilvēks tas nedaudz mulsina. Tādēļ vajadzētu runāt par lietu pēc tās būtības, ir jāizveidī, jānošķir graudi no pelavām un eh, jārunā par galvenajām vadlīnijām. Domāju, tas būtu pareizais veids, kā ķerties pie šī jautājuma kāda ir pašreizējā situācija un uh, kādā virzienā mēs varētu doties. Protams, mēs apzināmies, krīze nav beigusies, ekonomika pamazām sāk atveseļoties, bet šī atveseļošanās norisinās lēni un nepārliecinoši, jo projām ir daudz draudu ekonomikas veselībai. Un mēs saprotam, ka nav tik vienkārši uzlabot ekonomikas izaugsmi. Mums ir jāņem vērā arī tas, kādu iespaidu uz ekonomiku atstās reformas, un ja mēs piedzīvojam tādu vārīgu atveseļošanos no ekonomiskās krīzes, tas nenovedīs pie pārāk straujas izaugsmas. Tādēļ izaugsmas stratēģija ir izšķirīgi svarīga. Ir trīs aspekti, kurus noteikti vajadzētu pasvītrot. Mēs runājam par to, ka ir jāveic fin eh, valsts finansējuma konsolidācija, un tas ir jādara tādēļ, ka vairums dalību valstu atrodas visai sarežģītā situācijā diviem aslu pēc. Pirmām kārtām. Uh, Ekonomiskā krīze valstu ieņēmumus dramatiski samazināja, tā ir tāda cikliska parādība, un otrām kārtām eh, valstis paaugstināja izdevumus, eh, tas noveda pie augstiem, brīži, bieži vien ļoti augstiem deficīta rādītājiem, un, protams, valstu parādi tikai uzkrājās. Domāju, ka šāda situācija nebūtu vērtējama kā ilgtspējīga, ir veikta analīze, kas to apstiprina, un vairākas valstis cīnās ar grūtībām, lai varētu dzēst šos parādus. Tā tad uh, ir jāatrod finansējums, lai varētu uh, aizvāst šos budžeta cārums. Mēs uzskatām, ka ir jāspēcina valstu finansējums, tālāk ir jāveic eh, tālējošāks finanšu sektoru reformas un trešām kārtām ir jāveic struktūra reformas un tas ir jādara tieši tagad. Un ņemot vērā eh, to lielo uzdevumu skaitu, kas ir jāpaveic ekonomikas jomā, ir eh, jāatrod prioritārie uzdevumi. Uh, Ir, protams, daudz jautājumu, kas ir akūtāki, kas ir jārisina pašā sākumā, un ja šīs struktūras kaut kādā veidā tiks atrisināts, tad mēs varēsim ātrāk nostādīt Eiropas ekonomiku uz kājām un panākt izaugsmi. Eiropas Savienība ir tā aptveroši, saskaņoti reaģējusi uz šo trijādo izaicinājumu un uh, Eiropas 2020. gada stratēģija, ekonomiskās pārvaldības pakete un arī vienošanās par Eiropas semestri ir tikai uh, trīs no mehānismiem, kas ir izveidot, lai cīnītos pret krīzi. Gada sākumā mēs sākām ikgadējo izaugsmas pārskatu, tas ir iekļauts 2020. gada stratēģijā, tas nav nekas jauns, mēs tikai turpinām iesāktos centienus un uh, Eh, pateicoties pārskatam, mēs vēlamies eh, saprast, kādas ir prioritārās politikas jomas tieši tagad. Protams, nākamgad eh, tiks sagatavots jauns pārskats, un mēs varēsim ņemt vērā šogad gūto pieredzi. Es tagad neuzskaitīšu visas desmit prioritārās politikas jomas, tas ir atspoguļots šajā ziņojumā, bet mēs varam minēt trīs galvenās jomas - fiskālā konsultācija, makroekonomiskā stabilitāte, tirgus, darba tirgus reformas, lai augstinātu nodarbinātības rādītājus un struktūrālas reformas. Un desmit prioritātes tātad var sagrapēt tādos lielākos uh, politisko nozaru lokos. Jāņem vērā, ka šis izaugsmas pārskats ir eh, tikai tāds pirmais atspērienu punkts, un dalībvalstīm ir jāveic eh, tālākais darbs, īstenojot eh, tālējušas politiskās reformas. Tas ir tāds kā katalizators, un mēs vēlamies, lai Eiropa padomē ieskicēja ceļu, kādas būs nākamās politiskās prioritātes, parāda virzienu un uh, varbūt viņu uh, redzējums nedaudz atšķirsies no mūsējā, un tad mēs vēlamies, lai dalību valstis īstenotu uh, šos pasākums savās uh, struktūrālajās politikās, veicot budžeta reformas un fiskālo konsultāciju, ņemot vērā Eiropa padomas ieskicēto ceļa virzienu. Un, protams, valstīm ir uh, jāpiedāvā konkrēti plāni 2011. gadam, tajā pašā laikā arī nākot klajā ar aplēsēm 2012. gada budžetam. Ja es, es tagad nerunāšu par fiskāliem jautājumiem, man šķiet diskusijās mēs vairāk vēlamies pievērst tieši struktūru politikām un izaugsmēji. Mm, komisija ir izveidojusi patiešām ambiciozu darba kārtību veltītu 2020. gadam. Mums ir, protams, jākoncentrējas uz visiem ES instrumentiem un mehānismiem, kas būtu nepieciešami reformu īstenošanai, un šie instrumenti ir galvenais ES ieguldījums veicinot izaugsmi jārunā arī par vienoto tirgu un proaktīvu ārējās politikas instrumentu izmantošanu. Dažā pēdējās savas runas minūtēs es vēlējos tā spilgtāk ilustrēt konkrētas uh, politikas jomas, uh, konkrētas sviras, ko vajadzētu iekustināt. Pirmām kārtām ir pilnībā jāizsmeļ vienotā tirgus potenciāls. Tā ir viena no galvenajām prioritātēm. Uh, Tādā veidā mēs varēsim eh, pieņemt tos pasākums, kas ir paši nozīmīgākie, pilnībā īstenojot pakalpojumu direktīvu, eh, noslēdzot darbu pie likumdošanas ietvara veltīta intelektuālā īpašuma aizsardzībai, eh, sadarbspējas standārtu izveida attiecībā uz IKT un labākas gaisotnes radīšana investīcijām. Mēs uh, esam piedāvājuši konkrētus priekšlikumus vairumā no šīm politikas jomām, un uh, ir varbūt jāizdara neliels spiediens, lai uh, šie priekšlikumi pēc iespējas ātrāk tiktu īstenoti. Atgriezīšos pie pakalpojumu direktīvas. Kāds bija mērķis? Dalību valstīm pakalpojumu direktīvu bija jāizteno līdz 2009. gadam. Mēs vēlējāmies, lai pakalpojumu sniedzēji vienā dalību valstī varētu savus pakalpojumus sniegt arī citā dalību valstī vai arī darboties pārobežu režīmā. Mēs eh, vēlamies pārliecināties, ka dalību valstis šo eh, direktīvu ir transponējušas korekti un nepārkāpja eh, pilsoņu brīvas kustības iespējas. Otram kārtām ir jāveic pasākumi tādās politikas jomās, kas varēs garantēt ilgspējīgu ekonomikas atveseļošanos un eh, veicināt ES konkurēt spēju galvenajās jomās. Mēs runājam par uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstību. Tas nav jauns princips, bet eh, ir jārīkojas pārliecinoši šajā jomā. Mēs esam veikuši arī vairākas aplēses, nevien komisijā, bet bija arī ārējie pētījumi par to, kādi būtu ieguvumi, ja tiks investēts vairāk līdzekļu jauninājumos un uz zināšanām balstītā ekonomikā. Mēs runājam par 3% no IKP, no kopīgā ES eh, budžeta, ja, tas, eh, ja šāds umtiks eh, ieguldīt, tad mēs varētu rēķināties ar 3,5 miljoniem jaunu darba vietu līdz 2020. gadam un vēl uh, iespaidīgākiem, iespaidīgākiem pēļņas rādītājiem. Inovāciju sabiedrības iniciatīva, eh, kas ir iekļauta arī 2020. gada stratēģijā, ir veltīta vairākām uh, jomām. Pirmām kārtām mums ir jāuzlabo investīciju līmenis Eiropas Savienībā, ir jāsniedz vairāk stimulu uzņēmējiem, lai viņi vēlētos darboties mūsu tirgos, jābūt labākai piekļuvai finansējumam, jāizstāv intelektuālais īpašums, tas ir ļoti būtiski un, protams, ir jāatsakās no liekas birokrātijas un uh, dalību valstu uh, pētniecību sistēmu dublēšanās, lai akadēmiķi un zinātnieki varētu sadarboties visā Eiropas Savienībā bez virtuālām un reālām robežām. Tāpat mēs uzskatām, ka arī dažādas prasmes uh, ir izšķirīgi svarīgas, lai Eiropas Savienības uh, darbinieki būtu konkurētspējīgi. 2020. gada stratēģijā ir noteikti arī konkrēti nodarbinātības mērķi. Mēs eh, vēlamies, lai eh, cilvēkiem būtu pēc iespējas labākas spējas un prasmes, eh, lai tās atbilstu tieši prasībām darba tirgu. Un ir skaidrāks par skaidru, ka nozare uh, ir uh, viena no galvenajām jomām, kam jāvēlt savu uzmanību, rūpniecībai ir jāvēlt daudz uzmanības, un ir dažas valstis, kas varbūt uh, iet nedaudz uh, kādu solīti priekšā citām valstīm, jo tur ir uh, spēcīgs rūpniecības sektors. Mēs vēlamies uzlabot nodarbinātību, tajā pašā laikā diversificējot eh, rūpniecības nozari. Un tagad runājot par tādu globālāku tvērumu, mēs atbalstam G20 iniciatīvu. Viņi ir piedāvājuši izaugsmas iniciatīvu G20 valstīm, ir izstrādāts arī konkrēts rīcības plāns. Uh, Un e, tie ir visi mehānismi, kas varētu uh, palīdzēt gan politisko lēmumu pieņēmējiem, gan šo lēmumu īstenotājiem īstenot, veikt savu darbu pēc iespējas labāk. Un noslēgumā ir skaidrs, Eiropas Savienības līmenī mēs uh, nodarbojamies galvenokārt uh, ar uh, prognožu veidošanu, tādu priekšlikumu piedāvāšanu, ko būtu iespējams paveikt, un otrām kārtām mēs uh, vēlamies uh, pamudināt dalību valsts pieņemt nepa, nepieciešamos lēmumus. Mūsu prāt visi visiem spēlētājiem, gan uh, nacionālajos parlamentos, gan sociālajiem parlamentiem, gan Eiropas parlamenta deputātiem ir jātiek iesaistītiem šajā uzdevumā. Jebkuram ir jāuzskata sevi par šīs iniciatīvas daļu, nevajag uzskatīt, ka pilsoņi vai kā cits ir atdalīti no administrācijas un ka visi šie priekšlikumi rodas tikai komisijas kabinetos. Nē, mums ir jānorāda, ka šīs prioritātes ir no svara pilnīgi visiem un neskatoties, ko mēs darām, mēs vēlamies koncentrēties uh, uz uh, iniciatīvu īstenošanu. Tā tad nevaram radīt tikai iniciatīvas par katru cenu ķeksīšu pēc. Mēs vēlamies, lai tās būtu reāli pārceļams reālajā dzīvē. Paldies! Jā, vielen dank, senora Flores. Paldies, Floreses kundze, paldies par ievadrunu. Man ir jāatvainojas Otmāra Karasa vārdā, viņš ir slims un Pervanša Bērās piedalās Pasaules sociālajā fórumā Katarā, tādēļ uh, viņi šodien nevarēja ierasties uz šīm saistošām diskusijām. Es došu kādam kolēģim no ETP vārdu. Lūdzu. Danuta, lūdzu. The answer to your question. Jautājums, e, kas ir no Eiropas Tautas partijas, ir jā, bet uh, Es nezinu, vai es tagad varētu kā izteikt koment, vienu komentāru, uzdot vienu jautājumu. Jūs teicāt, ka valdības arvien vairāk līdzekļu tērē, lai pārvarētu krīzi, un tādēļ mēs no, esam nonākuši tādā situācijā, ka jāveic konsolidācija. Pēc manām domām tas ir pārāk vienkāršots apgalvojums, jo šeit nav vienkārši dabiskais uzņēmēja darbības cikls un uh, ka uzņē, valdībām bija jāpalielina izdevumi, lai stimulētu ražošanu, bet gan patiesībā šie izdevumi bija saistīti ne tik daudz ar recesiju, kā ar sarežģījumiem banku sektorā, un lielākās grūtības patiesībā nav saistītas vis ar ekonomikas situāciju, bet ar finanšu sektoru. Mums ir nepieciešami tādēļ arī ārkārtas noteikumi vai īpaši noteikumi un instrumenti, lai izkļūtu no šāda veida krīzes, kad ir runa par valsts parādu. Uh, Vienkārši ekonomikas atvaseļošana un izaugsme nevar uh, nodrošināt uh, atgriešanos pie normālās situācijas un pie tā, ka valdības darbojas arī kā finansējuma nodrošinātājs. Es domāju, ka vajadzētu vairāk pievērst uzmanības uh, valsts finansējumam saistībā ar budžeta situāciju, un varbūt vajadzētu arī konkrēti norādīt, kā panākt konsolidāciju un kā atjaunot uh, valsts uh, finansētāja darbību. Šobrīd tā ir valdība runājot par 2020. Uh, gada stratēģiju. Šie jautājumi tiek nolikti malā un tiek runāts par ekonomikas pārvaldību, nevis par dalību valstu budžetiem un finansējumu. Un par eh, to, kā finansēt izēju no krīzes fiskālā konsolidācija ir pelnījusi lielāku uzmanību runājot par krīzi un tās pārvarēšanu. Un kad jūs uh, runājāt par privātā kapitāla piesaistīšanu izaugsmes finansēšanai, tad arī šeit ir tāda vienkārša recepte par uh, to, ka uh, ir nepieciešams starta kapitāls, un mēs zinām, ka vienmēr ir bijis ļoti grūti Eiropai nodrošināt starta kapitālu maziem vidējiem uzņēmiem, un jautājums, kā mēs varam to visu īstenot brīdī, kad uh, runājot par finansējumu, visi ļoti baidās no riska. Šie Eh, starp maziem un vidējiem uzņēmumiem un banku sektoru mēs neredzam nekādu sadarbību attiecībā uz finansējumu nodrošināšanu. Un arī jautājums par šiem projektu obligācijām, vai tad tās tiešām spēs atrisināt visas finansēšanas problēmas, kas pastāv Eiropas Savienībā. Es eh, brīnos, kādēļ šeit neparādās šajā diskusijā nemaz uh, Eiropas Savienības budžets uh, kā viens no izaugsmas finansējuma avotiem. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus par to, kas šeit ir reāls un kas ne, un uh, ko jūs sagaidāt no dalību valstu budžetiem un kādu atbalstu tie varētu sniegt uh, ekonomikas izaugsmai, un vai šeit nevarētu būt kāds sviras efekts, kad šī uh, finansētāja funkcija atkal sāks darboties. Paldies! Um, thank you very much for... Paldies par uh, šo ļoti liederīgo komentāru, jo man šķita, ka tas drīzāk bija komentārs nekā jautājums. Sākumā es norādīju, ka neiedziļināšos finanšu konsolidācijas jautājumos šoreiz, bet komisijas pieeja ir šāda. Tā ir visaptveroša. Ir uh, jākonsolidē valsts finanses, finanšu sektors un jāveic reformas, kas veicinātu izaugsmi. Visus šos trīs jautājumus jūs minējat arī savā komentārā. Fiskālā konsolidācija ir saistīta ar vairākām lietām un lietām protams, ir atkarīgs viss arī no konkrētās valsts un deficīta līmeņa, bet uh, šī konsolidācija ir nepieciešama. Valsts finansēs, jo pretējā gadījumā valstīm trūks manevrēšanas iespējas attiecībā uz budžetu un tās nespas, nespējas rast finansējumu nepieciešamiem pasākumiem. Šeit situācija dažādās valstīs ir ļoti atšķirīgas Ir valstis, kur ir ārējais finansējums šīm konsolidācijas programmām citām valstīm. Šāds finansējums nav nepieciešams, ir pieņemti konsolidācijas plāni vairākiem gadiem uz priekšu, un tie nekavē valstīm atbalstīt ieguldījumus izaugsmas veicināšanā. Tādēļ mēs uzskatām, ka uh, katrai valstī veicot konsolidāciju ir jāskatās uz to, kādas, kom, kādas sastāvdaļas tajā ietilpst. Ir jāskatās ne tikai uz deficīta samazināšanas apjomu, bet jāskatās, kas notiks ar nodokļiem. Un ir uh, jāmeklē optimālais konsolidācijas pasākumu variants. Un viss ir atkarīgs no šo pasākumu uh, veida. mēs uh, veiksim arī uh, šo konsolidācijas programmu izvērtēšanu, kad mēs uh, izskatīsim 2012. gada budžeta priekšlikumus. Tāpat jūs noteikti zināt, ka pašreizējā pasākuma paketē, um, tiesību aktu paketē, ko apspriež padome un parlaments, ir ierosināti vairāki pasākumi, lai pastiprinātu fiskālo pozīciju uzraudzību vairāk nekā tas bija uh, iepriekš, jo šīs, šīs jautājums ir ļoti svarīgs. Tālāk par projektu obligācijām. Protams, šī ideja viena pati krīzi nespējas atrisināt, tas būtu pārāk jauki, ja tas būtu iespējams. Bet tā ir viena no iespējām, ko mēs cenšamies uh, īstenot, lai mūsu rīcībā būtu instruments, kas spētu piesaistīt uh, citus uh, investīciju avotus un veicinātu pārobežu investīcijas bet šī, šis, šī iniciatīva vēl tikai tiek uh, veidota. Drīz nāks klajā tāds kā provizoriskais priekšlikums, tad notiks konsultācijas un pēc tam mēs uh, publicēsim uh, ierosinājumu, kā konkrēti īstenot uh, projektu obligāciju programmu. Uh, tāpat par finanšu sektoru daudz kas tiek darīts. Pagājuši, ka tika pieņemta tiesību aktu pakete, tagad šie tiesību akti tiek īstenoti, ir uh, īstenota jauna veida finanšu uzraudzība, tiek uh, sagatavoti uh, stresa testi, mēs esam mācījušies no pagātnes kļūdām. Un mēs arī iestājamies par to, lai lai notiktu banku uh, sektora pārstruktūrēšana, ņemot vērā kopienas ieteikumus. Mums uh, ir uh, jāraugās uz valstīm, kurā šādas programmas ir, un valstīm, kur nav šādu programmu, un ir jānosaka par pienākumu pret Eiropas Savienību šādas programmas sagatavot. Un pēdējais elements ir finanšu atbalsts no Eiropas Savienības puses. Kā jūs zināt, tika izveidoti divi mehānismi, lai sniegtu atbalstu Grieķijai un Īrijai. Šobrīd mēs veidojam arī pastāvīgu atbalsta mehānismu. Un ja viss uh, notiks tā, kā mēs to esam iedzerējuši, tad Mārta Eiropadoma par to arī lems sein, aber ich bitte vielleicht, dass wir. Kinga gala vēls runāt, eh, bet Ole Šmitam ir jādodas prom jau četros. Varbūt jūs varat eh, dot viņam iespēju izteikties pirmajam. Ā, arī jums ir jādodas uzreiz prom. Labi, tad jūs uzdodat abi jautājumus, lūdzu. Thank you very much. I, I'm really sorry, but you know we have. Paldies, es ļoti atvainojos, bet mums eh, tiešām jāsteidz uz lidmašīnām. Es pamatā piekrītu daudz kam, ko jūs teicāt, bet es gribētu pievienot vēl uh, dažus komentārus. Runājot par fiskālo konsolidāciju, mēs visi piekrītam, ka tāda ir nepieciešama. Tā pašā laikā es uh, piekrītu tam, ka tā varētu būt uh, situācijas pārlieka vienkāršošana. Mēs varam aizmirst par krīzes sociālām finanšu sekām ja eh, tiks uzlabota darba tirgus situācija, tad arī makro līmenī situācija uzlabosies, bet varbūt ne eh, zemākā līmenī. Un šeit mēs redzam lielas atšķirības Eiropā starp dažādiem reģioniem ekonomiskā un sociālā kohēzijā ir nepieciešams atbalsts uh, atsevišķām iedzīvotāju grupām, jauniešiem, uh, neaizsargātām grupām, ilgtermiņu bezdarbniekiem. Mēs tāpat runājam par zaļo izaugsmi, bet ir jānorāda arī, ka investu, investīcijas jāveic arī zinātnē, pētniecībā, tehnoloģiju izstrādē mums ir jādomā par zaļo rūpniecību un zaļo lauksaimniecību. Mums ir nepieciešama īpaša mehānisma, lai to īstenot. Mums ir arī nepieciešama integrēta un saskaņota inovācija zona Eiropas Savienībā. 2020. gada stratēģija bez resursiem un pastiprināts koordinācijas starp dalību valstu un Eiropas Savienības līmeni var palikt tikai uh, uz papīra. Un uh, jūs šeit tik pieminētas eiro obligācijas un uh, iespējam, iespēja ieviest finanšu darījumu nodokli. Mums ir jāveido tādā gadījumā arī mehānisms, kā šos līdzekļus novirzīt ražojošiem, uh, inovatīviem sektoriem. Un es gribētu zināt, ko jūs domājat par šo iespējamo naudas izlietojumu. Ole. Paldies par šo ievadu. Jūs varat lasīt dokumentu, kas ir mūsu priekšā, un teikt, ka tas ir ļoti tālējošs, patiešām. Bet, ja iedziļinās uh, grafikos, kas ir pievienoti šim dokumentam, tad uh, aina ir ļoti skumja raugoties uz labklājību Eiropā. Ja lauk, raugāmies uz uh, labklājības līmeni, bezdarbu, uh, nabadzību. Eh, jūs eh, sakāt, ka komisija kopā ar dalību valstīm ir paredzējusi izvērtēt iespējamo turpmāko rīcību par papildu pasākumiem un struktūru reformām, nemaz nerunājot par naudu jautājums, ko, kas tad ir jādara. Ja es būtu ministrs un lasītu šo dokumentu, es nebūtu īpaši apmierināts ar to. Uh, ja palūkojamies uz uh, tabulām, tad jūs redzat, ka Nīderlandē vispār nekādu mērķu nav uh, jomās, um, vai arī, ka valstīs nav šie rādītāji izmērīti, tāpat apvienotā karalistē situācija nav īpaši laba. Dažās valstīs šie uh, skaitļi ir mazāk pieejama nekā citur, un tikai dažas valsts spēj šos mērķus uh, konkrēti izteikt skaitļos. Patiesībā, lai sāktu kaut ko darīt, tad mums arī būtu jānosaka varbūt vispirms mērķi, pirms tiek uh, uzsāktas reformas. Ko jūs domājat, vai tas vispār ir iespējams? Vai tas ir reāli, vai, vai to mēs varēsim īstenot dzīvē? un kādas ir galvenās atšķirības no Lisabonas stratēģijas? Un ko jūs domājat par Francijas un Vācijas iniciatīvu? Vai tā ir apsveicama vai, vai negatīva iniciatīva? Vai tā saskana ar jūsu iecerēm? Vai šeit būs uh, konflikti un sadursmes? Es ceru, protams, uz to labāko, jo mēs runājam par Eiropas nākotni. Kad es lasu, ka nabadzība pieaug un kāda ir situācija Portugālē, mani vienkārši satriec tas, ka Eiropā kaut kas tāds šobrīd, 2011. gadā, ir iespējams. Varbūt tas ir tāds uh, muļķīgs jautājums, bet man, man tāds rodas, ko nozīmē nabadzības samazināšana un kāds ir nabadzības slieksnis Eiropā. Es uh, saprotu, ka tas nav viens un tas pats Zviedrijā un Portugālē. Bet kāds tad ir šis nabadzības uh, slieksnis, vai tā ir 60%? Tas ir 60% no minimālās algas. Uh, š, Varbūt jūs varētu man palīdzēt, lai es varu saviem vēlētājiem paskaidrot. Thank you very much. Uh, no, probably I'm... Um...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 priekšsēdētāja kungs. Šīs diskusijas ir nu no dien saistošas un mūsu referente Kinga Gāla teica, ka dažas problēmas varēja jau prognozēt pirms finanšu krīzes sākuma, un tās neradās tā pēkšņi tikai uh, Eh, ņemot vērā ekonomiskās krīzes iestāšanos, mums ir jāņem vērā šie milzīgie pārādi, un valstis patiešām dērē pārāk liels līdzekļus no valstu budžetiem, eh, dzīvoja pāri saviem līdzekļiem, protams. Eh, tagad mums ir jāizlāpa šie budžeta caurumi. Eiropas Savienībā arī ir atšķirīgas valstis. Kolēģis nu pat runāja par to ainu, kas valda Grieķijā, un jā, nu Grieķijas situācija ir ļoti bēdīga. Mēs šeit varam runāt par valsts bankrotu ja Grieķija nebūtu uh, paņēmusi palīdzību, nebūtu saņēmusi palīdzību un atbalstu no Eiropas Savienības, nu tad uh, situācija būtu vēl bēdīgāka. Tādēļ vēlējos uzdot jautājumu, uh, kādu mācību mēs varētu gūt no Grieķijas situācijas. Īstenībā tā ir visai pašsaprotama, bet no otras puses ir jārada priekšnosacījumi, lai tādās valstīs kā Grieķijā vai arī Bulgārijā un Rumānijā, Grieķija nav tāds izolēts gadījums, tātad kā šīs problēmas labāk varētu prognozēt un palīdzēt no tām izvairīties citās valstīs. Ja mēs runājam par struktūru politiku, kā mēs varam palīdzēt MBU attīstīties ilgtspējīgi, ilgtermiņā, uh, un uh, radīt tādu ilgu reālu perspektīvu uh, ekonomiskajai izaugsmē. Piemēram, uh, Igaunija ir darījusi visai daudz šajā kontekstā, bet tā ir tā godprātīgi cīnījusies arī ar lielām grūtībām. Un, ja mēs runājam par struktūru politiku, vajadzētu valstis atbalstīt šādos centienos un uh, Eh, piemēram, varbūt kāda valsts varētu specializēties eh, konkrētā jomā, piemēram, informācijas tehnoloģija jomā, tā attīstot tik daudz prasmju tieši šajā līmenī, lai eh, tas būtu tāds kā magnēts, kas pievilktu ārvalstu investoru intereses un uzmanību. Uh, Ja mēs runājam par kohēzijas politiku, šeit rodas vairākas problēmas. Mēs esam izdevuši vairākus miljārdus, bet uh, neesam ar uh, šiem izdevumiem radījuši ne jaunas darba vietas, ne arī izaugsmi. Uh, Ir valstis, kurās bezdarba līmenis ir sasniedzis 35-40%, tas ir pilnīgi nepieņemams skaitlis, un bieži vien visi pievērš savu uzmanību tikai lielajiem uzņēmumiem, kas, protams, ir lielie nodokļu maksātāji, neviens nevēlas, lai tie eh, noietu pa burbuli, bet maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek pievērsts mazāk uzmanības. Ir arī tādu uzņēmumu, kur uh, strādā viens uh, līdz divi cilvēki, un uh, par tiem jau vispār nenosim, bet arī vidēji lielam uzņēmumam netiek šeit pārāk iecelt saulītē. Varbūt, ka tā varētu būt viena no iespējām, kā, piemēram, ietaupīt. Es atbalstu valstu taupības centienus, pat tādu pamatīgu taupīšanu, bet tajā pašā laikā mēs nevaram nožņaukt jebkādu ekonomikas uzplaukumu jādomā par visu tādā tālākā perspektīvā. Paldies! Halo. Jā. Thanks. Well, I take that more as a, as a comments than, than... Šķiet, eh, tie bija atkal tādi komentāri, nevis jautājumi. Vairums no politikas vadlīnijām, ko es minēju, related, uh, are really... Uh, vairums politikas jomu ir uh, mērķtiecīgas un, protams, ir uh, MVU ir galvenās, galvenie darba devēji Eiropas Savienībā. Uh, Mums jārunā par inovācijām, izpēti, izglītību, ir jāparūpēs, lai būtu šī zinātnieka apmaiņa pāri robežām, tas varētu veicināt sadarbību, varētu uzlabot MVU stāvokli, eh, pavērt viņiem jaunas iespējas tirgos. Šīs iniciatīvas um, ir ļoti daudz šautņainas un to skaits ir no dienu kūpls. Uh, Mēs, protams, vēlamies uzlabot eh, vienoto tirgu un eh, pakalpojumu direktīva ir viens no instrumentiem, kā to darīt. Arī iniciatīva par labāku prasmju apgūšanu ir eh, viens no tiem instrumentiem, ko mēs varam izmantot. Paldies! Mrs. Jākonsārī, would you like to come in now? Jākonsārī, kundze, jūs vēlatos kaut ko pateikt? this topic many times, but um, may I ask you... Mēs par šo jautājumu esam apspriedušies atkārtoti. Vai tas ir bīstami? ka dalība valstis, protams, uh, uzmanību pievērš uh, fiskālajai konsolidācijai, bet uh, nav gandrīz iespējams paaugstināt ES budžetu. Līdz ar to ir apdraudēti gandrīz visi tādi lielākie ES projekti. We lead to a new Stiglits, Nobelpremijas laureāts, teica, ka visa šī budžetu samazināšana nepie kā laba nenovedīs. Es zinu, ka tas ir politiski neiespējami, bet vai būtu iespējams paaugstināt uh, Eiropas Savienības budžetu, lai uh, varētu visus šos ambiciozus projektus finansēt tādā veidā, veicinot izaugsmu? I think that I'm uh, not allowed to answer. Es domāju, man nav tiesība atbildēt uz šādu jautājumu. Mans nav atļauts, saka pārstāv no komisijas. Varbūt mēģināšu to formulēt atšķirīgi. Kapitāls ir pieejams ne jau es budžetā, bet arī, piemēram, tautsaimniecību kapitāls. Tepat ir uh, rokas uh, stiepiena attālumā. Uh, Bet kā mobilizēt šo kapitālu, tas jau ir cits jautājums. Tad, kad mēs runājam par valstu finansējumu, Eiropas uh, budžets tiek veidots no nacionāliem budžetiem. Ja konsārī kundze uzdod uh, papildus jautājumu, bet diemžēl bez mikrofona. Ja jūs man uzdosiet tādu personisku jautājumu, to es varbūt pateikšu tad, kad mikrofons būs izslēgts savādāk mani citēs Berlamont ēkā un uh, visās citās vietās. Uh, Tā ļoti vienkārši izsakoties. Ja mēs runājam par uh, valsts līdzekļiem, uh, mēs uh, runājam par finansējumu, par ES finansējumu, par valstu finansējumu, tas nāk no nodokļiem. Un, protams, mēs varam diskutēt par to, vai būtu kaut kādi nodokļi, kas būtu efektīvāki ES un dalībvalstu līmenī. Jā, Jā, mēs te noteikti varam eh, kaut ko uzlabot. Eh, protams, eh, runājot tādos politiskos terminos, politiskās definīcijās, tas nav iespējams, bet pat ja mēs mainītu kompozīciju, ja mēs mainītu šīs proporcijas, mums ir jāsaprot, kā mobilizēt privāto kapitālu. Un runājot par uzticību, uh, visi e, vēlas būt droši, ka situācija nebūs e, galīgi bēdīga, un mēs vismaz e, marta mēnesī vēlamies piedāvāt šo likumdošanas paketi, kur būs minēti šie ekonomiskie stabilitātes mehānismi, banku, finanšu sektors, vācu, franču priekšlikums, un tad, kad Ja laicīgi pieņems uh, likumdošanu par ekonomisko pārvaldību, tas varēs atjaunot šo zudušu, zudušo attie, zudušo uzticību, un tādā veidā mēs varēsim mobilizēt daudz vairāk privātā kapitāla. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs turpina. Es arī pats sevi esmu iekļāvis uh, sevi runātājs sarakstā, došu vārdu pēc tam arī Sančesam Prezedo kungam. Man tagad ir pašam viens uh, komentārs. Savā krīžu komitejā vidusposma ziņojumā esam konstatējuši, ka ir jāpadziļina Eiropas Savienības integrācija, vienota valūta, vienota finanšu politika un īstenībā tāda kopīgāka vai vēl integrētāka budžeta un sociālā politika eh, šķita nerealizējami mērķi. Vai neskatoties uz visiem šiem uh, solījumiem, dalību valsts nav bijušas pārāk uh, tūlīgas. Mēs runājam par starpvaldību pieeju, kas uh, gūst virsroku pār kopienu metodi un dalību valstis eh, nelabprāt maina savus ieražas un uzvedību. Mums ir jārunā nevis par finanšu sektoru, bet arī par eh, domāšanas maiņu, par uzvedības maiņu. Un ir kaut kādi e, priekšlikumi, ko mēs vēlamies īstenot. Padomāsim par Galileo projektu. E, Eh, Galileo eh, īstenošana būtu pārāk gara, tas ir pārāk dārgs projekts. Kādēļ? Tādēļ, ka mēs šo projektu neuzskatījām par tādu patiesu Eiropas projektu, bet katrs no šīs kūks vēlējās nogriezt nošķēmt gabaliņu tieši sev. Viena valsts gribēja kontrolu paketi, cita vēl kaut ko, un tad eh, beigās neizdevās ne par ko vienoties. Tātad mēs runājam par konkurētspēju, un ja mēs tādā veidā vēlamies īstenot savus projektus, nu tad mēs nekad šo konkurētspēju nepaukstināsim. Pirmām kārtām tā bija pirmā doma. Tādēļ vēlējos uzdot jautājumu. Vai komisija un parlaments uh, ir vienisprāts? Mēs uh, esam institūcijas, kas uzskata, ka ir jāspēcina kopienas metode, bet padomē ir viens galvenais uh, spēlētājs, kas nelabprāt izlaiž vadības grožus no savām rokām. Uh, Šorīt es piedalījos starptautiskajā finanšu fórumā, mums bija diskusijas, es piedalījos paneļdiskusijās un viens no finanšu pasaules pārstāvjiem teica, ka viņš neredz nekādas uzvedības, ieražu izmaiņas un pēc tam, kad uh, viņam izgājusa šīs naivās cerības, uh, viņš tomēr cerēja, ka būs šī uzvedības maiņa. Uh, klausītāji bija nedaudz apmulsuši, kad tas izskanēja, viņi apklusa, un es teicu, Es teicu, ka šie bonusi, e, šie, e, šīs prēmijas, kas tiek izmaksātas banku darbiniekiem, e, tās varētu vienu gadu neizmaksāt, bet, piemēram, ar šo no prēmijām gūto naudu varētu, piemēram, uh, Eh, finansēt eh, programmu, kas būtu veltīta cīņai pret bezdarbu jauniešu vidū. Un ja vienu gadu, piemēram, 2009. gadā mēs neizmaksāsim šīs prēmijas banku haizivīm, tie būtu miljārdi, tā būtu uh, divciparu miljārdos. Uh, aprēķinām summa, un mēs varētu cīnīties pret bezdarbu jauniešu vidū. Un ja vienu gadu neizmaksātu šos bonusus, tad tie būtu, nu, piemēram, 30 miljārdi. Un tajā brīdī visi apklusa. Zālē kļuva klu, klu, klus. Un šajā brīdī neviens no klātesošiem neko neteica. Neviena dāma, neviens kungs. Viņi vienkārši sēdēja acis noduruši un klusēja, jo viņi par to nekad nebija padomājuši, ka šādas iespējas pastāv. Uh, Es gribēju pateikt, Galileo tagad jau pieder pagātnei, bet es jums garantēju, ka nākamais projekts eh, pie, cietīs tādu pašu neveiksmi, jo to mēs nedarīsim darbojoties tādā eiropeiskā gaisotnē. Nē, katrs gribēs uh, nošņāpt tikai gabaliņu sev, man to, man to, un viss tikai rīkosies egoismu vadīt. Un tad mēs nekad nebūsim konkurētspējīgi globālā līmenī. Paldies! and, and psychiatrists, psychiatrists should be the better to answer. es domāju, ka drīzāk jau psihiatram būtu šādi jautājumi jāatbild. No, that's, I, I think we, I hope we agree. Es uh, Es tam piekrītu, saka priekšsēdētājs. Vairāk tas bija tāds komentārs nekā jautājums, bet es eh, jū, jūtu, ka man vajadzēja izteikties. Jā, es redzu, ka jūs esat ļoti aktīvi un kaismīgi noskaņots, un eh, tas pierāda, ka jūs esat eh, īstais cilvēks īstajā vietā vadot šo komiteju. Un dažreiz tas ir pat tiešām. Uh, kaut kas it kā pašsaprotams, ka valstis atkal atgriežas pie starpvaldību metodes tieši finanšu krīzes laikos, bet institūcijām vajadzētu vairāk papūlēties, uzrunājot ārpasauli. Visi šie dokumenti, neskaitāmas iniciatīvas, nu kaut vai tās iniciatīvas, kas nāk no komisijas, piemēram, kopš 2010. gada maija, ja jūs to piedāvāsiet eh, jebkuram pat Eiropas parlamenta darbiniekam. Šis cilvēks apjuks, viņš nesapratīs, kas notiek, no kura gala šie dokumenti ir jālasa. Tādēļ mums ir jāparūpējas, lai vēstījums būtu saprotams un vienkārši ir jākoncentrējas uz prioritātēm. Un prezentācija krīzes laikos varbūt ir tāda otršķirīga dimensija. Mums ir jādomā par tādu uh, labāku sadarbību krīzes laikos. Sanžes Presēdo, kungs, lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji. Es varu atcerēties. Kad jūs runājāt ir vienkāršāk pieņemt eh, kaut kādas idejas, nevis eh, laust tādas iesīkstējušas eh, dogmas. Visas iniciatīvas, kas tiek piedāvātas, rada iespēju, jā, tie ir ļoti labi dokumenti, labi priekšlikumi, bet vēlāk, sākot īstenošanas procesu, rodas grūtības. Un, protams, arī efektivitāte šeit ir palikusi soli nopakaļus. Mēs runājām par uh, budžeta konsolidēšanas nepieciešamību. Jā, uh, valsts finansējums ir labi jāpārvalda, bet ņemot vērā finanšu krīzi, ir jābūt labākai uh, finanšu konsolidācijai, bet krīze mūs ir uh, smagi skārusi, mēs nevaram visu finansēt, no kurienes ņemt šo naudu. Protams, Tie ir pilsoņi, nodokļu maksātāji, kas to visu finansē. Cilvēki, kas nu, vai nu maksā nodokļus, vai tos nemaksā, bet mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir vairāk finansējuma avotu, un tas rada problēmas. Ja mēs runājam par kapitālu, par uzņēmumiem, varbūt eh, šajā kontekstā būtu iespējama uzlabojuma. stabilitāte, konkurētspēja, dažādas atšķirības. Tie ir mehānismi, kas ir ļoti cieši eh, savīti, savstarpēji saistīti. Mums ir jāgarantē stabilitāte un mums ir eh, jāparūpējas. Uh, lai, piemēram, cilvēki, kas jau tā bauda daudz privilēģiju, nesaņemtu vēl vairāk privilēģiju. Ja mēs vēlamies cīnīties pret šo milzīgo sociālo plaisu Eiropas Savienībā, mums ir jāpanāk progress gan fiskālajā, gan sociālajā līmenī, un mēs to varam panākt ne tikai samazinot darba izmaksas, bet arī piedāvājot minimālos sociālos standartus. Pilsoņiem varētu rasties iespējas, ka mēs mēģinām piegriezt skrūvis ciešāk, mēģinām tikai pieņemt drakoniskāks noteikums, bet mums ir jāpadomā par godīgāku pārticības sadalījumu. Tālāk, digitālā sabiedrība un tās attīstība Eiropā. ASV ir daudz uzņēmumu, kas ir pionieri šajā jomā. Mēs varbūt eh, telekomunikāciju jomā bijām eh, pietiekami tādi pārliecinoši, bet īstenībā šajā brīdī esam atkal palikuši iepakaļus. Daudzi runā par vienotā tirgus nozīmi, bet tie, kas saka, ka patēriņš ehm, paaugstināsies trīs reizes attīstības valstīs, eh, varbūt eh, šie cilvēki ir jāuzklaus, mums jāpadomā par eh, mūsu politikas ārējo dimensiju, un mēs pietiekam tam nepievēršamies. Un Eiropas Savienībai uz pasaules skatūs ir jāspēlē daudz lielāka loma. Es nejūtu šo spēcīgo līdera roku, viss ir pārāk fragmentizēts, sašķelts, un tad, kad mēs darbojamies uz starptautiskā skatūs, tas ir trūkums. Paldies! Sí, gracias. Um, un, un... Paldies! Jā, jūs uh, pieskārāties milzīgam spektram. Um, runājāt par, par uh, daudzām lietām, runājāt par saikni starp finanšu struktūra restruktūrizāciju un, finan, uh, tā, uh, un konsolidāciju. Tas, ka notiek pārstruktūrēšana, nenozīmē, ka bankas nevarēs finansēt reālu ekonomiku, gluži pretēji šīs iespējas pieaugs. Un uh, riska baidīšanās no riska un uzticības trūkums, ja to izdosies pārvarēt, tad finanšu sektors atkal uh, atgriezīsies uz skatuves. Nevar teikt, ka ekonomikā trūkst likviditātes, naudas. Nauda ir, bet kaut kur. Līdz ar to uh, nav pretrunu starp finanšu sektora restruktūrizāciju un spējām finansēt reālo ekonomiku. Es domāju, ka tas ir tieši pozitīvs elements un tas uzlabos finanšu sektoru situāciju. Uh, runājot par uh, vienoto tirgu un kādi ieguvumi no tā sagaidāmi, uzņēmumi izmantojot situāciju iekšējā tirgu, var doties arī ārpus tā un gūt priekšrocības no iekšējā tirgus darbības. Jo pieprasījums pēc Eiropas uh, ražojumiem un pakalpojumiem uh, ir attīstības valstīs jūtams, bet Eiropas eh, Savienībai arī liels uh, iekšējās tirzniecības apjoms. Uh, būs varbūt lielāks pieaugums attiecībā uz attīstības valstīm, bet iekšējās tirzniecības apjoms ir ļoti liels un Vācijas īpatsvars ir 20% eksportā. par uh, to, ka uzsvars ir jāliek uz IKT un uh, digitālām tehnoloģijām. Jā, šeit ir daudz iniciatīvu. Mēs Eiropa 2020 stratēģijā domājam par to. Ir vesela nodaļa atvēlēt šādu veidu politikai. Un um, runājot par sadalīšanu, sadalījumu aspektiem un algu attīstību. Ir jānodrošina tas, lai algas pieauga līdztekus darba ražīgumam. Par pārējo es domāju, ka ir iespējams, un tas ir iestrādāts arī mūsu politikas prioritātēs, ka ir jāaizsargā visvieglāk ievainojamās sociālās grupas, nodrošinot sociālo aizsardzību par diverģenci un konverģenci. Mums uh, pastāvēja tāds superkonverģences uh, posms atsevišķām valstīm, bet tas nebija ilgtspējīgs. Mēs esam piedzīvojuši ļoti ātru un strauju lēcienu konverģencē dažām valstīm uh, bija nekustamā īpašuma bums, uh, bija ļoti strauši algu pieaugums un tagad ir smags kritiens un uh, tas drīzāk tomēr nodrošina jauna līdzsvara atgūšanu. Varbūt būs zināmas diverģences posms, bet pēc tam atkal notiks zināma izlīdzināšanās. Būs valsts, kas attīstīsies straujāk nekā citas. Paldies! Es uh, skatos zālē un redzu, ka neviens cits kolēģis vairs nevēlas izteikties. Tādēļ uh, eh, Florises kundze varu atkārtot jums pateikties par to, ka šodien atradāt laiku, lai ierastos pie mums un uh, ievadītu šīs diskusijas. Jūs arī ļoti plaši un godīgi atbildējāt uz visiem jautājumiem. Sirsnīgs paldies un visu labu!